La Presidente. Buongiorno, colleghi. La... Labrīt, kolēģi. Sākam sēdi. Eh, la relazione Hafner sulla... Pirmais darba kārtības punkts ir Hefneres ziņojums par procedūru, ar kuru saskaņā Eiropas parlamenta nosūta un tas apstrādā padomas rīcībā esošu klasificēto informāciju par jautājumiem, kas neatiecas uz kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomu. Vārds Hafner kungam uz četrām minūtēm. Paldies, priekšādātājs kundze, zinājums kolēģis un kolēģi. Šodien mēs varam spērt būtisku soli vairāk demokrātijas virzienā Eiropā, jo demokrātija balstās uz idejas, ka politika nenotiek aizslēpti kaut kur aiz kulisēm, bet ka tas, kas eh, politikā notiek, tam ir jābūt sārskatāmam, publiski pieejamam, lai pilsoņi un eh, pilsoņi ievēlētie deputāti varētu sekot, kas notiek, ka viņi var gan leģitimēt, gan kontrolēt lēmumus lēmumus, kas tiek pieņemti politikā. To pilsoņi gaida konkrēti arī no mums, kā no parlamenta. Mūs ievērot, viņi mums devuši tādu uzdevumu, un parlamentam saskaņā ar jauno līkumu ir iespēja un līdz ar to arī pienākums veidot Eiropas Savienības politiku un uh, arī padomes uh, rīcības jomu, piemēram, par starptautiskiem noliekumiem. Mēs varam līdz konsultēt un līdz lemt. Bet tad, to mēs varam darīt tikai tad, ja mēs saņemam mm, informāciju, un uh, bieži vien šodien tas tā nav. Jūs atceraties, uh, ļoti daudzas debatas ir bijušas gan šeit parlamentā, gan arī sabiedrībā nosaukšu tematu par lielo uh, jautājumu akta, kur mēs runājām par uh, starptautiskiem noliekumiem, mums, mums nebija pieejami visi būtiskie dokumenti. Mēs nemaz nebijām spējīgi precīzi novērtēt, kas tiek darīts un kāda ir nolūka, kas aiz tā slēpjas. Tam ir jākļūst savādākam, un tas arī kļūst savādāks. Un uh, mēs uh, ar padomi esam vienojušies pamatīgi, bet runa ir par to, kādā veidā un kā mēs nākotnē saņemsim piekļuvi šādiem dokumentiem. Nav runa tikai par uh, sarunvešanas dokumentiem, par, uh, par uh, nolīgumu, kas jau ir noslēgti. Runa ir arī par uh, plānošanu, kā tiek gatavotas uh, sarunas un nolīgumi. Ir runa par iekšējiem dokumentiem, par konfidenciāliem dokumentiem, runa ir par uh, slepeniem vai ļoti slepeniem dokumentiem. Uh, Tādēļ bija nepieciešams, ka mēs šajos nolikumos esam ieviesuši tādu pakāpju pieeju, vairāk pakāpju pieeju, kādā veidā strādāt šādiem dokumentiem, bet mēs varējām arī sasniegt, ka arī visi konfidenciālie dokumenti bez īpašas drošības pārbaudas eh, dep eh, Eiropas parlamenta deputātiem jābūt pieejamiem. Mm, ļoti konfidenciāliem dokumentiem, slepeniem dokumentiem tur ir nepieciešamas īpašas procedūras. Vienu gribētu teikt arī kolēģiem. Zināšanas ir vāra un ir ļoti nepieciešams, lai mūsu parlaments saņem šīs zināšanas, ja parlamentam jākontrolē padomas rīcība. Ir arī nepieciešams, ka mēs strādājam ar zināšanām ar pilnu atbildību. Ne jau katras zināšanas, pie kurām esam piekļuvuši šādā veidā, mēs trīkstam dot arī uz ārpusi. Esmu pārliecināts, ka kolēģi to apzinās. Bet ir nepieciešams un uh, Tas ir ļoti būtisks solis Eiropas demokrātijas attīstībā, kā parlaments ne tikai pret komisiju, bet arī pret padomi ir noslēdz šādu nolīgumu un saņem piekļuvu šādiem dokumentiem. Mēs gribam zināt, ko Eiropas Savienība dara, piemēram, sarunās eh, par eh, pasaules tirniecības nolīgumu, par klimata pārunām, par divpusējām, par tirniecības nolīgumiem. Kādas ir pamatnostāda šajās sarunās, kādi ir mērķi? Mēs vēlamies, un mēs arī, mums ir jāiejaucas eh, šajās sarunās, jāpiedalās pilsoņi, mums devuši tādu uzdevumu. Piemēram, mēs tagad runājam uh, par izmeklēšanas uh, Eh, komitejas eh, jautājumiem, ja mēs gribam veikt kontroli, kur notikuši pārkāpumi, tad mums ir tāda pati problēma gan attiecībā pret padomu, gan arī attiecībā pret dalībvalstīm, jo mums nav piekļuva būtiskiem dokumentiem, mums nav tiešas piekļuvas šiem dokumentiem. Mēs nedrīkstam uzklausīt noteiktus lieciniekus un tam līdzīgi. Mums par to ir jācīnās, jo tas ir pilsoņu interešu vārdā un demokrātijas vārdā. Citādi mēs mūsu būtiskās funkcijas, kas mums ir jāizpilda, mēs nevarēsim izpildīt. Uh, šodien ir eh, tomēr sasniegts liels progress. Paldies visiem, kas piedalījās un eh, vēlu arī labus panākumus visiem. Grācie, orā, lapa. Paldies. Nākošais eh, runātājs izteiksies grupu vārdā. Sāksim ar tautas pārtīju Čarkovska kungs uz trim minūtēm lūdzu. Paldies, priekšsēdātājs. Pirmkārt, Gribu apsveikt mūsu sarunu grupu un tās vadītāju Hefner kungu par to, ka ir panākta nozīmīga vienošanās. Šis uzdevums nekad nav vienkārši, tīpaši tad, kad ir iesaistītas divas institūcijas, un viena no tām ir piešķirtas jaunas pilnvaras, ir tīpaši tik jūtīgā jomā, kas attiecas uz klasificētu informāciju. Un šeit mūsu sarunu grupai izdevās panākt patiesi nobriedušu vienošanos par piekļuvi klasificētā informācija, kas ir padomas rīcībā. Daudziem tas var šis tehnisks jautājums, patiesībā tas ir vēl viens solis uz priekšu, lai praktiski īstenotu aicinājumu, ko mēs esam dzirdē, sadzirdējuši daudzus gadus attiecībā uz lielāku demokrātijas nodrošināšanu, un tas atbilst Lisabonas nolīgumam, līgumam, un caurskatāmībai, kas ir šī parlamenta prioritātes daudzās līguma izmaiņās. Kā parlaments norāda, mums ir nepieciešams uh, vispilnīgākā kopaina, un tas ir nozīmīgi, kā sacīja Hafnerkungs. Tā ir daļa no plašāka procesa, kurā mēs uh, cīnāmies par piekļuvi informācijai jomās, par kurām notiek sarunas, vai, piemēram, jautājumos, kas attiecas kopīgu drošības un ārpolitiku, kas vēl aizvien ir priekšā. Mūsu sarunu grupa ir paveikusi ļoti nozīmīgu darbu un paveikusi to labi. Tiesiskais regulējums un principi ir gatavi, un tagad parlamentam ir jāpaveic savs darbs un jāievieš sistēma, lai nolīgums nu, varētu tikt ieviests eh, praksē maksimāli drīzā laikā. Tāpat arī nedrīkst aizmirst to, ka nolīgumā nu, vēl ir iespējams dažādas interpre interpretācijas iespējams, un es ceru uz, uz vislabāko sadarbību ar padomu ieviešanas laikā. Mēs apzināmies, ka sadarbības starp abām institūcijām ir iestrādāta līgumos, bet ir ļoti nozīmīgi redzēt to praksē un šajā konkrētajā gadījumā tā bija. Tāpat eh, šeit mēs varam runāt par vēl trūkstošu eh, pužļa gabaliņu lielajā kop, eh, kopīgajā attēlā, kas vēl pietrūka, kas ir tiek iestrādāts. Un pateicoties starp institūciju līgumam, mēs varam īstenot šeit parlamentā savus pienākumus daudz labāk labāk informētā un efektīvākā veidā. Un mēs varam īstenot savus uzdevumus caurskatāmā veidā, kas bija arī mūsu parlamenta prioritāte līguma izmaiņās. Paldies! Grāt. Paldies! Tālāk sociāli demokrātu grupas vārdā Gerhero kungs. Paldies priekšsēdētāji. Pirmkārt, Gribu pateikties Hefner kungam par sagatavoto ziņojumu, kuru mēs apspriežam šodien un kurš tiks eh, drīz likts eh, uz balsojumu. Saskaņā ar specializētiem pētījumiem un dažādās demokrātijas rokas grāmatās mēs atrodam ļoti atšķirīgas demo, dažādas definīcijas tam, kas ir demokrātija, bet 21. Uh, eh, gadsimtā Eh, demokrātija ir pirmkārt caurskatāmības un sabiedriskās eh, domas eh, atspoguļojums. Un šeit mēs runājam par pilsoņiem, kuriem ir jāatskaitās pilsoņu priekšā par to, ko tie īsteno. Un, lai parlaments varētu īstenot savas funkcijas, tam ir nepieciešama informācija un tam ir nepieciešama caurskatāmība. Un tikai tādā veidā parlaments var īstenot savu funkciju pārstāvēt pilsoņus. Un nolīgumā, eh, ko mēs apspriežam šodien, ir trīs svarīgi punkti, kurus vēlos pasvītrot. Pirmkārt, eh, nodrošina deputātiem eh, iespējas piekļūt informācijai parlamentāpās. Paplašina to deputātu loku, kas var piekļūt informācijai, informācijai, kurai var piekļūt referenti, ēnu referenti, attiecīgo komiteju locekļi. Un visbeidzot, samazina klasificētās informācijas apjomu, kurai deputātam būtu nepieciešama kāda īpaša pielaide. Tāpēc tas ir solis uz priekšu, solis, kas ir pozitīvs. Un ir jāturpina attīstīt tas, kā mēs strādāsim ar klasificēto informāciju kopīgās drošības un ārpolitikas jomā, un kā mēs kopīgi ar pad, pa, komis, starp padomi un parlamentu strādāsim ar šiem jautājumiem. Gribu eh, pateikties ehm, eh, Valisas kundze, Hārmas kundze, Lēnas kungam un citiem, kas strādāja pie šī dokumenta. Paldies! Eh, paldies! Nākošais runātājs Rūbiks. Da? Jūs pacēlāt uh, savu uh, zilo kartiņu, Gerero kungs, vai jūs pieņemat uh, jautājumu? Dank. Sirsnieks, paldies. Es gribētu kolēģiem pajautāt, vai uh, viņš saskata atšķirību konvencijas jautājumā no vienas puses attiecībās padomu, no otras puses attiecībās parlamentu. Kā jūs saskatāt šo atšķirību privātajā jomā un konfidenciālitāte abās institūcijās, vai tam vajadzētu būt pilnīgi vienādi? Bueno, en realidad... Patiesībā ar šo nolīgumu tiek eh, ierobežots klasificētās informācijas apjoms, lai dotu iespēju deputātiem iespēju tai piekļūt bez jebkādas īpašas drošības pielaides šai informācijai, piemēram, kas attiecas uz publisku informāciju, tur ir jābūt atvērtākam regulējumam parlamentam nekā tas, kas attiecas uz, uz jautājumiem, kas saistām ar parlamentu piekļušai informācijai. Bene, ora per il... Paldies, un tagad uh, Aldes grupas vārdā Jetermaki kundze uz divām minūtēm. Haluan myös kiittää. Paldies. Arī es vēlos gribu teikt paldies eh, Hefner kungam par labo sadarbību, arī paldies ēnu referentiem. Īstenībā mēs eh, visi bijām vienotās domās, mēs vēlējam, vēlamies sarskatāmību un mēs vēlamies, lai pilsoņiem būtu iespēja saņemt informāciju un, protams, attiec arī uz mums. Mums ir nepieciešama informācija, citādi mēs nevaram kontrolēt un nevaram ietekmēt lietas. Ir ļoti labi, kā parlaments un padome beidzot nonākuši pie vienošanās par uh, caurskatāmības prasību. Varbūt, ka tas nav ļoti liels solis, kas ir spērts uz priekšu, bet uh, beig beigās uh, ir tā, ka uz papīra tagad uzrakstīs tas, uh, uh kas uh, tāpat jau praksē tiek darīts. Protams, ka informācija, šī pieļauja, šī um, GSP informācija tā būtu tikai tāda dati, kas būtu pieejama tikai kaut kādām elitēm. Ne viss ir panākts. Ir eh, tā, ka mums ir jāpiekļūst eh, daudz vairāk datiem, mums jāskatās nākotnē un cerams, ka nākošajā vienošanās kārtā būs tā, ka visām institūcijām būs iespējams realizēt to, par ko būs panākta vienošanās, lai būtu parlamentam un padomē vienādu noteikumu, lai saka, sa saņemtu piekļuvi eh, klasificēta informācija. Paldies! per l'ECR. Paldies. Un tagad ECR grupas vārdā Foksa kungs vienu minūtu runās. Paldies priekšsēd. Sākšu ar pateicīgs vārdiem Hefner kungam par eh, viņa darbu kā referents. Ar prieku var sacīt, ka man grupa atbalsta šo nolīgumu. Parlamentam ir darāms svarīgs darbs, lai kontrolētu komisiju un padomu. Mums jānodrošina, ka nodokļu maksātāju nauda tiek atbildīgi tērēta un ES likumdošana un politika tiktu īstenot uh, pareizi, atklāti, caurspīdīgi. Un uh, nolīgums, e, par kur mēs tagad runājam, ir līdzīgs tam, kas jau ir spēkā ar komisiju, tātad šis nolīgums ar padomu. Mums ir jāiestājas par caurspīdīgumu, par uh, nāciju valsts, uh, un tas ir tomēr jālīdzsvaro nāciju valstu uh, leģitīmām tiesībām uh, arī kontrolēt zinām informāciju, kas ir tikai viņu ziņā. Un esmu pārliecināts, ka to mēs arī apzināmies. Uh, paldies! Paldies, un nākamā runātājai vajadzēja būt veržā kundzei, taču neredz viņu plenāru sēž zālē. Tādēļ tā vietā gribētu rot, dot vārdu Anguraka kungam, taču arī viņu neredz zālē, un tad līdz ar to mēs varētu iesākt brīvā mikrofona procedūru, un pirmais būs Herenhauser kungs, lūdzu daži tādi interesanti informācijas punkti. Nesen mēs eh, parlamentu pieprasījums ārlietu dienestam eh, padomēji komisijai uzdevām arī parlamentu ģenerālsekretāram, lai uzzinātu, cik daudz klasificētu dokumentu vispār ir Eiropas Savienībā apritē, un uzzinājām sekojošo Eiropas komisiju mums eh, nekādu informāciju nesniedz, viņa uh, atrunājas ar to, ka pārāk liels administratīvais sloks būtu šo jautājumu atbildēt. Tādēļ arī šeit gribu vēlreiz aicināt komisijai, lūdzu, publicējiet šo klasificēto dokumentu skaitu no padomas saskarāmies pārsteidzošā kārtā ar lielu caurspīdīgumu. E, bija precīzi e, atskaita par to, cik padome ir e, klasificēts dokuments apstrādājis. Tātad viņas grib tiešām šeit uzslavēt. Attiecībā uz ārlietu dienestu bija diezgan dažādas atbildes un varbūt arī te būtu kas uzlabojums un mēs kā parlaments varētu šo to darīt tā labā. Interesanti bija tas, kad mēs pārmēģinām ģenerāla sekretārijātam uzdevumu šo jautājumu. E, tad saim atbild, ka pagājušajā gadā tikai desmit e, e, konfidenciāli dokumi uh, Eh, klasificēti dokumenti tika nodot Eiropas parlamentam, ņemot vairāk Eiropas Savienības eh, apritē ir vairāk nekā 10 tūkstoši konfidenciāli eh, klasificēti dokumenti gadā, tad parlaments mums nāks konstatēt ir izslēgts no šīs aprits, neapšaubām. Un tas parlamentu kontrol, ar parlamentu kontrols funkciju noteikti nav savienojams. Es gribētu tādēļ noslēgumā arī aicināt, ka atsevišķās institūcijas varētu savās mājaslapās publicēt analizēt eh, klasificēto dokumentu skaitu, lai mēs varētu vismaz sekot līdz tam, vai šo, šo klasificēto dokumentu skaits pieauga vai samazinās. Varbūt arī vēl papildu informāciju varētu publicēt mājaslapās. Paldies! Un tagad eh, Hefner kungam, referentam, vēlreiz divas minūtes dosim vārdu. Es gribētu sirsnīgi pateikties kolēģiem par eh, debatu, jo mēs šeit nesam mūsu pašu vārdā uh, ieradušies. Mēs šeit pārstāvam Eiropas Savienības pilsoņus, tas ir svarīgs uzdevums, svarīgs pilnvarojums, un mūsu pienākums ir ES institūcija, tā skaitā padomes darbību kontrolēt. Mums ir pienākums arī mūsu budžeta atbildības, likumdošanas atbildības ietvaros to darīt, un šo uh, atbildību varam pildīt tikai, uh, ja mums ir pietiekoši informācija pieejama. Zināšanas ir vara, vēl vairāk politikā. Ja viena puse zina eh, kaut ko, ko otra puse nezina, E, tad nav līdzsvara. Diktatūras vienmēr strādā šo instrumentu, ka svarīgā informācija paliek e, noslēpta, pilsoņi to neiegūst. E, caurspīdīgums ļoti svarīgs, un ar šo balsojumu mēs spērsim lielu soli tādā virzienā. Es zinu šīs sūdzības, kas dzirdams akal un akal, neesmu saņēmis šādu vai tādu dokumentu šodien noslēdzām nolīgumu, un man jāatzīst, ka šai praksē vēl ir jā jāieviešas pamazām, e, tas neies no viens dienas uz otru, bet e, es ticu, ka tas notiks. E, nezinu, vai mēs saņemsim tūlīt pat visus dokumentus, kurus gribēsim turpmāk. Taču bez šāda nolīkuma mēs lielu skaitu konfidenciālu dokumentu nesaņemtu, un tas uh, E, būtu bezatbildīgi e, e, parlamentam lēmt par tādiem svarīgiem nolīgumiem kā akta bez konfidenciālas informācijas piemības. Vai arī runājot par cilvēktiesību nolīgumu ar Ķīnu, manai kolēģei Heidi Hautala nācās pēc garām sarunām doties pie padomus, un tad kā priekšēd viņa visžēlīgi viņai tika daži dokumenti parādīti. Šai praksē jāmainās, un tā arī mainīsies. Uh, Šis nolīgums ir liels solis eh, lielāk caurspīdīguma virzienā, un caurspīdīgums ir priekšnoteikums funkcionējošai demokrātijai. Aicinu visus kolēģus šos jaunās tiesības izmantot proaktīvi, eh, saprātīgi eh, mūsu visu labā, mūsu tauta labā, un paldies vēlreiz visiem, tajā skaitā īpaši parlamentā, tiem, kas piedalījās šajā darbā, Lēnēm, Svobodam un pārējiem kolēģiem. Paldies, līdz ar to diskusijas par šo jautājumu slēgtas. Balsojums notiks šodien pulksten 12. Tagad pievērsīsimies Geringer